Tieši uzņēmēja darbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību vārdziņot referentēju uz četrām minūtēm. Važanie kolēģiņi a kolegovē, važanie pane. Cienījamie kolēģi, komisārkungs. Es eh, gribētu jums eh, informēt par šo te ziņojumu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību. Ir šajā ziņojumā apkopota plaša informācija un skaidri secinājumi. Ir uzņēmējdarbības kompetences ir iespējams iemācīt un pasniegt, un sabiedrībai tas ir ļoti nepieciešams eh, sākamajam sakotniem ziņojumiem bija apmēram 250 grozījumi, un visas grupas par to ļoti interesējās. Paldies tām par atbalstu. E, šis ziņojums e, e, at, ir kā atbilde augstajam jauniešu bezdarbam Eiropā, dažos reģionos līdz pat 50% ar šo ziņojumu mēs do, grib, gribam dot savu ieguldījumu jaunietnes uzņēmējdarbības veicināšanā veikšanā. Ir skaidrs, ka jaunciešiem ir nepieciešams lielāka iniciatīva tieši uzņēmēja darbības ziņā ar ko arī nodarbojas ziņojums, uz akcentējot neformālās eh, un formālās izglītības jomu. Izgl eh, ziņojums nosaka, ka biznesa zināšanas un kompetences un apmācības kompetences uh, ir absolūti nepieciešamas. Eiropas parlaments eh, uzskata, ka tas ir mūža izglītības viens no galvenajām kompetencēm, eh, lai tādējādi cilvēks apgūtu riska spējus un dziļāku ieskatu procesos. Eh, tas ir liels izaicinājums komisijai tādā veidā tiek nodrošināta proaktīva pieeja procesiem. Mēs lūdzām arī komisijas atbalstu, eh, arī pēc 2020 Erasmus eh, plus ietvaros, eh, un arī tematikas atspoguļošanai obligātajās programmās. Tāpat eh, mēs lūdzām komisijas atbalstu Eiropas eh, pusgada ietvarā eh, un labas prakses piemērus. Mēs esam pārliecināti, ka dalība valstis negaidīs rezolūciju, bet mēģinās arī pašas attīstīt jauniešu uzņēmēju darbības veicināšanas kompetences. Tomēr būtu labāk, ja šis process noritētu koordinētāk. Parlaments tāpēc arī iesaka dažādus atbalsta pasākumus, eh, konsultācijas un eh, eh, starta atbalsts un tā tālāk avota Eiropas sociālais fonds un uh, vēl citādas, citas programmas, ir īpaši jau Erasmus jaunajiem biznesmeņiem. Uh, skolotāji uh, arī spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tāpēc dalību valstīm vajadzētu pievērst īpašu uzmanību skolotāju sagatavošanai e, Tāpēc mēs e, vaicāja, lūdzam arī Eiropas e, komisijā komisijai gatavojot progresa ziņojumu ņemt vērā sasniegto. Paldies par sadarbību. Mēs domājam, ka mūsu ieteiktie pasākumi uzlabos eh, izglītību, nodarbinātību, nes būs ieguvums gan individiem, gan sabiedrībai uh, kopumā. Paldies, kolēģi, par sadarbību. Thank you. Now for, for one minute. Paldies, Venter kungs. E, pani przewodnicząca! panie komisarzu! gratuluję pani poseł ojdrovai. priekšsēdētājas kundze es e, pateicos e, referentei par ieguldīto darbu pievēršoties tik nozīmīgiem jaunatnes nodarbinātības jautājumiem. gribētu vērst jūsu uzmanību uz vienu lietu - sociāla ekonomika un tās atbalsts ir nozīmīgi tieši jauniešiem tādi uzņēmumi, kas to e, nodrošina, e, viņi palīdz tā tad e, attīstīties ekonomikai un arī attīstīties sabiedrībai kā tādai. Jaunieši vēlas, lai viņu Eh, darbs eh, nebūtu tikai sirds lieta, bet lai viņi varētu eh, dzīvot nodrošināt savu dzīvi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi jauniešiem paredzēt attiecīgus skolas un profesionālās izglītības pasākumus. Tāpēc es esmu gandrīz par ziņojumu. Paldies, Kostas kundze! Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji skundze. Man prieks arī redzēt, komisāri kungi, jo parlaments arī pateica savam kolēģim arī, jo esam izcīši ļoti efektīvi strādājuši pie šī ziņojuma. Eiropā ir nepieciešams jauns inovācijas, kreativitāte, MVU Un tas sasaucas arī ar uh, skolas programmām un par iespējām izveidot uh, partnerības starp uh, izglītības iestādēm un uzņēmē pasauli, lai varētu attīstīt arī uzņēmē darbību jau izglītības līmenī. Jauni instrumenti, nodarbinātību, tad, tad viens no Diviem jauniešiem Eiropā dod priekšroku strādāt autonomā statusā, un šī ir iespēja arī sniegt šāds eh, kompetences, kompetences, kas ir eh, transversālas, nav saistīta tikai ar uzņēmēju darbību, bet arī ar pilsonību, pilsonisko aktivitāti. Uh, nepieciešama arī stingrāka saikne, sadarbojoties arī ar uh, Eiropas uzņēmēju uh, sabiedrību.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 w zeszłym roku zorganizowałem e, w Lublinie to moje. E, dāmas un kungi, pagājušajā gadā es e, Ljublinā pieda, organizēju jauniešu konferenci, lai uz, rosinātu viņus dibināt savus uzņēmumus ņemot vērā sarunu rezultātus, es secināju, ka galvenais šķērslis šiem te procesiem saistās ar to, ka ne, ne, nevis tādēļ, ka trūkst ideju vai uzņēmē darbības gara, bet problēma ir tā, bet problēma ir tā ka trūkst finansējuma vai arī um, tā, ka nav skaidrs, kā pārvarēt grūtības. Tāpēc mums ir nepieciešams sarīkot informācijas kampaņu, kā izmantot Eiropas sociālā fonda līdzekļus, kā arī zem citus līdzekļu avotus. some of the challenges uh, in this report. Lielas paldies! Daži izaicinājumi, kas atrodami šajā ziņojumā, ir sastopami daudzās dalību valstīs un uh, ir tām pazīstami. Un, uh, kāda tad ir situācija apvienotie karalistē? Mums patiesībā ir ļoti uh, labas kvalitātes izglītības sistēma, bet uh, visai bieži uh, mēs nepareizā virzienā veicam šo izglītošanas darbu, ka mēs pārāk daudz stimulējam cilvēkus doties uz universitātēm, un, bet nemaz tik daudz darba vietu nav pieejams ar šādu izglītību. Un vajag vairāk stimulēt uzņēmēju darbībai nepieciešamās prasmes, kuras jaunieši varētu attīstīt. Un komisijai vajadzētu uh, nodrošināt to, ka nekas eh, nekavē brīvu uh, darbinieku pārvietošanos, bet uh, tas reizēm ietekmē arī situāciju, un uh, ka ir, ka bieži vien ir šī konkurence, un tā paldies tagad Panovas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Kāds spurad mensa tri? Pirvatē. Šeit galvenie vārdi, mm, pats lēgas vārdi ziņojumā Būtu trīs. Pirmais - izglītība. Nu, tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, un tas ir svarīgi jau no pašiem pirmajiem dzīves posmiem, un skolas izglītībai ir jāveicina, jātīsta nepieciešamās prasmes jaunajos cilvēkos. Otras atslēgas vārds ir digitalizācija jo tas ir tilts uz ilgspējīgām darba vietām, uz labāku darba devēju vajadzību izpratni. Un trešais atslēgas vārds ir uzņēmēja darbība, jo tieši prasmes uzņēmumi var palīdzēt arī ar tehnoloģijām, un no tā visa jaunie uzņēmēji var mācīties, tāpēc uzņēmēji darbībai vajadzētu būt daļai no izglītības un apmācības ainavas katrā valstī. Paldies! Tas arī noslēdz debatas, un tagad aicinu komisaru Račeru atbildēt uz dzirdēto. Thank you, Madam Speaker. Honorable. Paldies! Priekšsēdētāji, godētie deputāti, vispirms pateicos Šodļos kundzei par ļoti vērtīgo ziņojumu, par paldies par konkrētiem priekšlikumiem, par aktuāliem jautājumiem. Šī nav pirmā reize, kad jūs Eiropas parlaments un komisija kopā runā par šo jautājumu. Man ir iespējas, ka tas jau ir sasniedz zinām briedumu un varam runāt par būtisku progresu. Uh, Mēs vairs neuzdodam jautājumu par to, vai var iemācīt uzņēmējdarbību vai nē, vai ja klase ir tā vieta, kur to darīt. Nē, šie jautājumi jau ir novecojuši. Tagad mums ir jākoncentrējas uz to, kā uzlabot uzņēmējdarbības um, apguvi izglītības iestādēs, tā skaitā arī skolās, lai šo izglītību saņemtu pēc iespējas lielāks skaits skolēnu. Ziņojumā tiek minēts arī tas, ka uzņēmējdarbība nenozīmē tikai vienīgi uzņēmuma izveidi. Nebūt nē, tas nozīmē strādāt uh, kopā ar izglītības iestādēm, iegūt nepieciešamās prasmes, bet, kas vēl svarīgāk, arī vērtības, iniciatīvu, kreativitāti, izturību, spēju mācīties no kļūdām, pašapziņu un tam līdzīgi. Joprojām Eiropas Savienībā nepieņemam augsts jauniešu bezdarbs. Uzņēmēja darbības apguve noteikti ir viens no risinājumiem, kā mēs varētu mazināt um, prasmu trūkumu. Tad ir jārunā arī par uzņēmēju darbības sociālo aspektu. Uzņēmēju darbība neskar tikai dažus augsti kvalificētos studentus. Nē, gluži pretēji uzņēmēju darbība var risināt sociālās izslēgšanas jautājumu. Kā jau es teicu, šī nebūtu nav pirmā reize, kad runājam par uzņēmēju darbību. Mums ir jāatzīst, ka Eh, pēdējo gadu laikā ir veikts ievērojams progress. To mēs arī varam lasīt padomis secinājumos 14. Eh, gada 12. decembrī eh, par uzņēmē darbību un izglītību. Eiropas komisija arī ir izstrādājusi vairākas politikas, lai attīstītu uzņēmē darbību prasmes skolās un lai arī nodrošinātu mūža izglītību. Minēšu dažas no iniciatīvām. Vispirms Eiropas Tehnoloģija Inovācija institūts, kur tiek integrēts uzņēmēja darbības uh, apguve, kur tā tiek iekļauta arī um, augstākā līmeņa mācību programmā. Tad ir arī papildus kursi, kurus organizējam uzņēmējdarbības jomā. Treškārt, inovatīvās iniciatīvas saskaņā ar ziņojuma rekomendācijām komisija turpinās arī atbalstīt visas šīs iniciatīvas kuras kopā ir uzsākusi Eiropas komisija no ECD 2013. gadā, lai atbalstītu uh, augstāko izglītību un lai tur varētu atvērt jaunas inovatīvas iestādes. Tagad ir 500 augstākās izglītības iestādes Eiropas Savienībā, kas izmanto šo Reinnovate uh, brīvprātīgi šo programmu. Un šis skaitlis pieaugus, vai jūs zināt arī, kā pateicoties Erasmus, plus, viens no pieciem studentiem arī uh, ir. Uh, 2013. gadā izmantojis uh, um, stipendijas un atbalsts, kas tur tiek paredzēts. Komisija atbalsta arī augstākās izglītības iestādes. Komisija ir arī uh, 20 dažādās skolās uh, īstenojusi uh, uzņēmumu projektus piecās dalību valstīs. Saraksts ir ļoti garš, es neaprakstīšu visu, ko darīs komisija. Mums ir jādomā, kā strādāt tālāk, atbalstot dalību valstis, uzlabojot, paplašinot uzņēmēju darbības. Uh, zināšanu apguvu visā Eiropas Savienībā. Pirmais izaicinājums, un tas ir ļoti labi atspoguļot ziņojumā, ir jā, prasmes jauno tehnoloģiju jomā, jo tas ir fundamentāli, nu, fundamentāls sektors uzņēmē darbībā. Mums pēc iespējas labāk ir jāizmanto šīs iespējas, lai tās nāk par labu jaunojiem eiropiešiem. Tālāk uzņēmējdarbības prasmes, tās ir jāizvērtē, jādefinē Eiropas Savienības līmenī un jānodrošina nepieciešamā mobilitāte. Ir daudz šķēršļu, taču vēlreiz mums ir jāsasniedz kritiskā masa, jānodrošina, lai uzņēmē darbības prasmes tiktu vairāk iekļautas uh, izglītības mācību programmās. Gudēti deputāti, es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa komisija. Uh, jāatbalsta arī to, ka dalība valstis māca uzņēmēju darbību skolās un universitātēs, taču ir un ja var darīt vairāk. Mēs ceram, ka uzlabosim šos pozitīvos rezultātus kopā ar uh, Tīsens kundzi un Vienkovskas kundzi kolēģiem komisijā. Un daži vārdi par NVO uzņēmumiem, uh, pilsoniskās sabiedrības. Uh, organizācijām, kas ir ļoti svarīgi spēlētāji šajā kontekstā. Paldies! Paldies, komisāri kungs! Noslēdzam debatas, balsojums par ziņojumu.